Kolēģi, sāksim. Sāksim darbu un skatīsim 14. darba kārtības punktu. Elektroniskā balsošana. Man jāatvainojas par nelielo kavēšanos, jo mm, bija kopīgs paziņojums, komisijas un padomes paziņojums par mm, šo izrakteņu iegūšanu no konflikta zonām, un es domāju, ka parlaments ir sasniedzis daudz, ir obligāts pienākums uzņēmumiem šajā izraktuvju mm, augšdaļā, upstream mm, paredzēti, un arī ir samazināta birokrātiskā nasta. Nu, lūk, es domāju, ka Šo var uzskatīt par veiksmīgu dienu parlamentam, jo vienojāmies par uz vērtībām balstītu regulu mm, cilvēku interesēs, it īpaši, kas mm, tur praksē to visu piedzīvo. Nu, lūk, tā tad, kā jūs zināt, tad pirmais būs pārbaudas balsojums, notestēsim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 Nu, pat es uh, aicināju, ka aizmirsu savu balsošanas kartīti Strasbūrā. Nu, un tad es uh, balsošu ar roku. Tā tad mums ir viena deputāte bez kartiņas un ir jāreģistrē balsojums. Vai ir vēl kaut kas sakāms? Vai viss ir kārtībā? Tad nu sāksim ar balsojumu par tirzniecības stratēģijas pakotni. Trīs daļās balsojums un apsvaru uh, punktu daļa arī. Tātad trīs daļas. Sāksim ar pirmo. Pirmais grozījums ir numur 61 par, pret, Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Änderungsantrag 68. 68. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 2 par, pret pret atturas pieņemts. Septiņdesmit piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts kā papildinājums trešajam kompromisam 78. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 81. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 83. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 92. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 92. Beidzam balsot. Kā jūs balsojat? Kolēģi bez kartiņas. Mans asistents ir patiešām ļoti, nu, centīgs man ir tomēr kartiņa. Labi, tagad 93. kas par, pret, atturas noraidīts. 91. par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 91. 91 Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. pār. Pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 109. grozījums par pret atturas. Ko tad dara sociāldemokrāti? Atkārtojam. 109. par pret atturas. Pieņēmums, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 109. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu jā, es jau arī tā teicu, saka priekšsēdētājs. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 116. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 117. trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts noraidīta, otrā daļa par pret atturas, noraidīta, trešā daļa par pret atturas, noraidīta, 118. grozījums par pret atturas, noraidīts, 119. par pret atturas, pieņemts, 120. par pret atturas, atturas noraidīts. 121. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā papildinājums 124. par pret atturas pieņemts noraidīts. 122. grozījums par pret atturas noraidīts. 130. par pret atturas. Man izskatās, ka ir noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 130. Beidzam balsot. Viena par daudz no ETP grupas. Noraidīts. 131. par Es gribētu piedāvāt balsojumu par daļām. Pirmā daļa līdz vārdiem modern slavery un uh, otrā on taken grounds. Jā, jā. Split vote is actually a deadline, but we can accept. On amendment 131, but if groups are not informed, then... then um... Par 131, bet ja grupas nav par to informētas, nu tad balsojam, kā bija paredzēts. Labi. Es to interpretēšu kā mutisko grozījumu, saka uh, eh, priekšsādātājs. Vai kāds ir pret? Amendment 131. divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemta. Desmitais eh, kompromiss par pret. Atturas pieņemta pieņemts. 138. grozījums par pret atturas pieņemts. 139. par tas atkrīt, saka priekšsēdētājs, atvainojos. 142. par pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par 142. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. grozījums par pret pret atturas noraidīts. 112. grozījums par pret atturas noraidīts. 149 par pret atturas noraidīts. 151 par pret atturas, noraidīts. 32a kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 153. grozījums par pret atturas noraidīts 238. par pret Atkārtojam. 238. Kas par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, par mata galim, bet ir noraidīts. 165. par pret atturas noraidīts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 161. kā papildinājums kompromisam par pret atturas pieņemts. 165. par pret atturas noraidīts. 32. kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. 172. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta.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 pret atturas noraidīts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 179 par pret atturas pieņemts. Jā, pats sevi sveicu, saka priekšsēdētājs. 180. par pret atturas pieņemts. 181. par pret pret atturas noraidīts 182 par pret atturas noraidīts 183 par pret atturas noraidīts 184 par pret atturas izskatās, ka noraidīts, bet drošības labāk pārbaudīsim sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 185 par pret atturas. Noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 189. grozījums par pret atturas noraidīts, 188 atsaukts,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 pret, atturas, pieņemts. Divsimt divi, divsimt trīs kopā par, pret, atturas, noraidīti. 204 pār pret atturas pie noraidīts. 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 205. aizmirsām par pret atturas pieņemts. 208. papildinājums 15. kompromisam par pret atturas noraidīts. 200. 15. grozījuma otrā daļa neatkrīt, tā tad jābalso par, pret, atturas pieņemta, 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 224. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 233. par, pret, atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Apstumgas öffnet. Mm. Hm. Na, eine oder eine will nicht abstimmen. Kāds negrib balsot vai kāda? Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt trīsdesmit seši par pret. Atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Hände immer heben, jā. Ja. Also 236 wird nochmal gecheckt. Pārbaudām 238, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam. Noraidīts. Tiešām. 43. kompromiss pār pret atturas pieņemts.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 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Divsimt sešdesmit septītais grozījums, kā papildinājums 20. kompromisam, par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromis par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Mutiskais grozījums. Daniela Lūdzu no ETP grupas. Tas jau ir rakstīts. Šeit pievienot vārdu Swift. Labi. Kāds ir pret? Šo mutisko grozījumu nē. Balsojam par. Ein Widerstand. Nē, tomēr viens kolēģis ir pret. Divi, četri. Okay. No, we, we needed three anyway. Okay. Also, dann äh, reicht das nicht, dann äh, stimmen wir darüber ab. Bet nepietiek. Kas ir par šo grozījumu? Celiet roku. Pret. Pieņemts. Atturas. Pieņemts.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 noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 291. grozījums par pret atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet eh, nobalsosim elektroniski drošības labāk. Par 291. sākam balsot.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 310. par pret atturas noraidīts. 311. par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 311. sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. 28. kompromiss par Divdesmit astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 317. par, pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. 332. grozījums par pret atturas pieņemts. 333. par pret atturas pieņemts pieņemts. 335. par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā papildinājums 22. 373. par pret atturas noraidīts 23. kompromiss Jāpārbauda, labi, sākam balsot elektroniski par 373. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 353. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 40. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 354. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, nu tad celiet roku tā, lai var redzēt. 33. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 364, 9, 18 identiski, kas par pret atturas pieņemti, 365 par pret atturas pieņemt, noraidīts, 366 par pret atturas noraidīts, 367 un 368 par pret atturas noraidīti. 369 par pret atturas pieņemts. 370 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 371 par pret atturas noraidīts, 372 par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet eh, labāk pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Kāds vilcinās ar balsošanu? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 379. par pret atturas pieņemts. Izstāsta, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Nē. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 387. grozījums par, pret, atturas, pieņemts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 Jāpārbauda, labi, sākam balsot elektroniski par 399. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 400 par pret atturas 3 pieņemts. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. 402. grozījums par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. Papildinājums 412. grozījums par pret atturas noraidīts. 414 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā pakotne. Kompromis grozījums A par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noradīts. 18. par pret atturas pieņemts atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 18. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 19 par pret atturas noraidīts. 20 par pret atturas pieņemts. 21 par pret pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, noraidīts. 23 par. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 22. Ist eröffnet. Abstimmung mm, mm, mm, ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 par, 23 par, pret, atturas pieņemts. 24 par, pret, atturas noraidīts. 25 par, pret, atturas pieņemts. Div, kompromis D par, pret, atturas atturas pieņemts 31. grozījums par pret atturas noraidīts e kompromiss par pret atturas pieņemts 40. grozījums par pret atturas pieņemts Man izskatās, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par. Pret. Atturas. Vai sociāldemokrāti jau ir pārstājuši balsot? Kas notiek? Nu, tad būtu šim jābūt pieņemtam. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 42. par. Pret, atturas, pieņemts. 43. par. Pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Apšamojas, kurš šlosen. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 47 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Bet Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 55 par pret atturas noradīts. 54 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 54. Geschlossen. Beidzam balsot pieņemts. 56 par, pret, atturas, noraidīts. 57 par, pret, atturas, noraidīts. 58 par, pret, atturas, noraidīts. 59 par, pret, atturas, noraidīts. 60 par, pret pret, atturas. Man izskatās, ka pieņems, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 60. Apstumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais, otrais grozījums par pret atturas pieņemti. Ceturtais par pret pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski par ceturto. Ja, Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmit par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Namen, da haben wir zunächst Affet un da haben wir Affet. Tagad atzīnumi Affet 6 par pret atturas pieņemts, Affet 12 par pret atturas pieņemts, Affet 13 par pret atturas pieņemts. Dann kommen wir zu Deve. Deve grozījumi. Deve 5 kā papildinājums mūsu septītam kompromisam par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Empel tagad. Empel 15 par pret atturas noraidīts. Empel 18 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Ist eröffnet. Eh, Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Itre 20 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par itri 20. Schmidt. Abstimmung ist Beidzam balsot. Noraidīts. Itre 14 par, pret, atturas, noraidīts. Itre 15 par, pret, atturas, pieņemts. Itre 21 par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim drošības labā. Sākam balsot elektroniski. Öffnet. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Ītra 23 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 3 par. Pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par IMCO 3. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. IMCO 4 par, pret, atturas. Nu, kas tur notiek ar eh, sociāldemokrātiem? Pieņemts. IMCO 11 par pret atturas noraidīts, imko 12 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung geschlossen. Beidzot balsot. Pieņemts. Imko 13 par pret atturas atturas pieņemts, imko 22 par, pret, atturas, nu, jūs vispār gandrīz vairs neceļat roku. Imko 22 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad agri grozījumi. Agri 3 par pret atturas noraidīts. Agri 8 par pret atturas Dargie kolēģi, jums ir jāceļ augstāk roka. Sākam balsot elektroniski par agrā stūņu. Beidzam balsot. Pieņemts. Agri 14 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Agri 20 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Agri 28 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Agri 31 par. Pret atturas pieņemts. Agri 33 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Agri 34 par pret atturas. Noraidīts agri 36 par pret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 atturas. Sākam balsot elektroniski par agri 42. Beidzam balsot. Pieņemts. Agri 43 par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet eh, drošības labad pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par agri 43. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu elektroniski, un arī tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. Abstimmung geschlossen. 30. Beidzam balsot 30 par, 2 pret. Sveicu referenti Begankundzi. So, äh, un weil das Abstimmen so viel Spaß macht un so äh, viel... Nu, mūs tik ļoti iepriecina balsošana, tādēļ mēs arī turpināsim ar šo darbu. Äh, der Abstimmung des Berichts von Frau Forel. Forenses kundze ziņojums. Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un korporatīvā atbildība. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Änderungsantrag 63. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Deve grozījums par otro punktu par pret atturas noraidīts. 21. kompromiss par pret atturas nu, pieņemts. 175, 176 kopā par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemti. Simt piecdesmit trīs par. Par pret, atturas, noradīts, 154 par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Na, Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Dann kommen wir zum Frauenausschuss. 12, wer ist dafür? 12 par pret. 12. punkts sieviešu tiesību komiteja. Um, eh, yeah, yeah, yeah, indeed, the second part, of, that's die zweite, die zweite Hälfte von 105. Mums nu jānobalso par 155. otro daļu. Kas ir par? Pret atturas noraidīta. Tagad FAM 12. punkts par pret atturas noraidīts. Ceturtais punkts FEM komiteja par pret atturas noraidīts. 51. grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 62. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 90. par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Abstimmung 90 ist eröffnet und geschlossen. Beidzam balsot. Un es angenom. Pieņemts. Eins, Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, pie, noraidīts. Otrais kompromiss par. I can. Okay, so. Änderungsantrag 81. 81. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts man šķiet. Okay, so, yeah. Okay, that's... Also, Kompromiss. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompro... Nē, 164. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais kompromis par pret atturas pieņemts. 136. otrā daļa par pret atturas noraidīta. Check. Okay, also. Pārbaudīsim. 136. otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīta. Ist abgelehnt. Ja, abgelehnt. Ja, ja. So, Kompromiss 8. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts - FEM komiteja par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Daniela, pieņemts. Kompromiss 9. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad otrā daļa. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 187 par, pret, atturas noraidīta. 188 par, pret, atturas noraidīts. 191 par, pret, atturas noraidīta atturas noraidīts, 210 par, pret, atturas noraidīts, 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 200. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 20. kompromiss par, pret,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 192 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 192. Minute. And die... Na. Ah. Beidzam balsot. Ah, stimmt einer nicht mit. Also, abs... Viens nenobalsoja. Beidzam balsot tagad. Pieņemts. Frauenausschuss. 15. punkts FEM par pret atturas noraidīts. 17 FEM par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Gecheckt, apstumung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. piektais punkts par pret atturas pieņemts. Empel 6 par pret atturas noraidīts. Empel 13. punkts par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. Ample 26. punkts par. Nē, par to nav jābalso, jo pieņēmām iepriekšējo. 9. 7. punkts par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski. 111 un 28 ample par. Pret atturas noraidīti. Empel 28, 29. punkts par pret atturas noraidīts. 219. jāpārbauda. Sākām balsot par Empel 29. punktu elektroniski. Apsimums. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. par pret atturas pieņemts. Dann kommen wir zum dritten Teil. Trešā daļa. Änderungsantrag 9. Devītais par pret atturas pieņemts. 11 par pret atturas norēdīts. 13 par pret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 noraidīts. 12 par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss 3 par, pret, atturas, pieņemts. 20 par, pret, atturas, pieņemts. Elektroniski pārvadam.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 pret atturas noraidīts. 24. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. 25 par. Pret atturas pieņemts. 26 par. Pret atturas noraidīts atturas Noraidīts. 27 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam. 29. Sākam balsot. Nu, redzi, beidzam balsot. Kā es teicu, noraidīts. Tālāk uh, C kompromiss par, pret, turas pieņemts. Tālāk uh, E apsvērums par, pret, turas noraidīts. Tad arī H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 atturas pieņemts, 35 par pret atturas noraidīts, 36 par pret atturas noraidīts, F kompromiss par pret atturas pieņemts, D kompromiss par pret atturas pieņemts.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 noraidīts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret, atturas, noraidīts. A par, pret, atturas, pieņemts. B par, pret, atturas, pieņemts. C par, pret, atturas pieņemts. Tālāk D. Galīgais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk E par pret atturas pieņemts, F pār pret atturas pieņemts. Pirmais punkts par pret atturas pieņemts. Di, otrais punkts par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts, otrais par pret atturas pieņem, noraidīts, sastais par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts, trešais, ceturtais par pret atturas noraidīts, piektais par Pārbaudam elektroniski ceturto grozījumu. Sākam balsot par ceturto. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais pār. Pret. Atturas. Liberāļi nenobalsoja. Piektais pār. Pret. Atturas Apvet. Pirmais pārpretaturas pieņemts. Otrais pārpretaturas pieņemts. Trešais pārpretaturas pieņemts. Un tagad uh, gala balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam. 30 balsis par. Brīnišķīgi. Apsveicam. So, Helmut, I'm point of order. Jā. Yeah. Reglaments. Ko tā tie kolēģi? Klusumu. I have just a... Es Eh, vēlos izteikt priekšlikumu komitejai. Jūlijā būs plenāra sēde un runāsim par abiem ziņojumiem, par ko šodien balsojām, bet nav debatas paredzētas vismaz plenāra sēdes eh, darba kārtības projektā. Mums kā komitejai vajadzētu piedāvāt debatas norganizēt par šiem ziņojumiem, jo abi ziņojumi ir ļoti svarīgi. Būtu tiešām ļoti labi, es domāju, tad arī prasīt šo un iekļaut um, to darba kārtībā. Tad, eh, nu jā, padomāsim. Es domāju, ka varam atbalstīt jūsu priekšlikumu. Die Berichterstatterin auch noch dazu? Referent, ar grib kaut ko pateikt? I support the proposal uh, of... Atbalstu Helmuta priekšlikumu. Tagad ir paredzēta īsa prezentācija abiem šiem ziņojumiem. Uh, Es tik tiešām uzskatu, ka būtu labi noturēt debates par abiem ziņojumiem. Noturēt vai arī alternatīvu kopīgas debates par abiem ziņojumiem. Jā, es atbalstu Helmuta priekšlikumu arī. Thank you. So, ich würde vorschlagen, weil wir ein bisschen spät sind. Mums nav daudz laika palicis, tātad monitoringa grupā tātad nenotika nekas pārlieku intriģējošs, tādēļ piedāvāja par to apspriesties jūlijā. Kāds ir pret? Ist nicht der Fall. Nē, kolēģiem pretenzija nav. Priekšsēdētājs to pašu atkārto arī angļu valodā under time pressure. Jo laika maz. Labi. Piekrituši visi. Tad uh, tālāk 17. punkts. Tad. Ir tehnisks koncesiju pielāgošanas jautājums, ņemot vērā Horvātijas iestāšanos ES Urugvājā Vēstulē to ir attiecīgi norādījusi. Došu vārdu referentam Zibegēla kungam. Muchas eh, gracias, eh, presidente. Queridos colegas, no es el primer informe que tratamos en esta Comisión de Comercio. Jā, šis nav pirmais ziņojums, par ko mēs runājam šeit Inta, par um, šiem nolīgumiem, kas ir noslēgti ar trešajām valstīm. Uh, Uh, pēc tam, kad Horvātijas republika ir iestājusies ES. Nu, skaidrs, jā, ka pēc šīs iestāšanās ir paplašinājusies arī muitas savienība. Arī PTO noteikumi šeit ir ļoti skaidri. Eiropas Savienībā ir pienākums uh, vēst sarunas ar PTO, PTO dalību valstīm, kurām ir šīs uh, sarunas uh, tiesības attiecībā uz Horvātijas muitas sarakstu. Tad ir arī vēl jāapstiprina šī vienošanās eh, BS un eh, Urugvaju, Urugvajas austrumu republiku. Tad ir jāveic nepieciešami kompensējoši pielāgojumi, kas kompensētās uz šo muitas savienību. Vienkārši Eiropas Savienība šajā sarakstā ar muitas uh, savienības teritorijām iekļaus arī koncesijas, kas figurē 27 dalību valstu muitas uh, savienības sarakstā. Nelielas tehniskās izmaiņas attieksies uz uh, lielo gaļas uh, muitas tarifiem. Eiropas uh, parlamenta apstiprinājums ir svarīgs, lai atļautu ratificēt šo nolīgumu, tad arī es kā referents uh, Um, Merkusur tirzniecības jautājumos aicinu apstiprināt padomus rekomendācijas. Padomu komisija un arī Eiropas parlaments ir pārskatījušies muitas tarifu koncesijas. Tas viss norāda uz to, ka mums ir lieliskas attiecības ar mūsu Urugvajas partneriem. Tas norāda arī uz to, cik liela nozīme piešķiram Merkusur uh, dalību valstīm, un tas norādā arī uz to, ka viņiem ir svarīgas attiecības ar ES un īpaši ar Eiropas parlamentu. To visu izskatījām arī pagājušajā mēnesī, kad runājām par nosacījumiem par piekļuvu tirgiem. Asociācija nolīguma kontekstā ar Merkusur valstīm es ceru, ka tas mums palīdzēs, lai turpmāk arī veikt nepieciešamos pielāgojumus. Paldies, kolēģi! No Vai kāds vēlas izteikties? David? No Nikolā Dantī vēlos teikt, ka mēs atbalstām referentu, atbalstam šo ziņojumu, kas ir tehnisks fails, un mēs ar prieku redzētu, ja mums būtu priecīgi, ja tas ātri iziet cauri parlamentam saraikungs, ja pavisam īsi mēs arī uzskatām, ka tas ir tāds tehnisks jautājums. Uh, un mēs atbalstām referentu. Paldies, vai kādi komentāri no komisijas puses? Nē. Labi, referentam vēl kas sakāms? Nē, labi. Divdesmit otrais jūnijas pulksten seši ir grozījumu iesniegu iesniegšanas termiņš. Redzēsim, vai būs balsojums. Tas ir balsojums, tad būs septembrī. Un tagad esam nonākuši pie 18. punkta iepazīstināšana ar pētījumu par ES un Meksikas vispārījā nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizāciju. Jūs zināt, ka tirzniecības attīstības jomām, TTIP jomām. Meksikas pozīcija arī ir ļoti būtiska. Un ir ārkārtīgi svarīgi runāt par mūsu sanā nolīguma modernizēšanu un šī iemesla dēļ ar prieku uzklausīšu pētījuma rezultātus. Nu, šeit, ka pie mums ieradušies arī viesi no Meksikas. Un sveicu arī Meksikas vēstnieku mūsu vidū. Lielas paldies! Un Tūlīt arī pievērsīšos pētījuma autorei Reimonai Torentai no Barcelonas Universitātes. Došu viņam vārdu. The modernization of the agreement. Tātad eh, runāšu par 97. gadā noslēgtās vienošanās modernizāciju. Tad, kad bija pārrunas par šo vienošanos un parakstīšanu, es biju ārējo ekonomisko attiecību jomas e, pārstāvis padomē, un tāpēc es arī biju viens no vienošanās izstrādātājiem. Un tagad ir paredzēts e, modernizēt šo vienošanos. Un es gan padomē, gan arī Meksikas vēstniekam skaidroju, uh, un skaidrošu šīs lietas, jo viņš vēlas arī ziņot eh, Meksikas valdībai par komplekso mm, situāciju, kāda saistās ar šo vienošanos. Un viņš arī ieradās uzklausīt atbildes uz šiem jautājumiem. Kad gatavojām pētījumu un es gatavoju arī prezentāciju, mana pieeja jautājumam bija tieši tāda pati kā tolaik. Tas nav eko, akadēmisks eh, jautājums, bet eh, mm, kur konsultanti cenšas pateikt to, ko klienti vēlas sadzirdēt. Bet te runa ir par godīgu ieguldījumu politikas veidošanām un cenšoties noteikti galvenos politikas jautājumus, ar kuriem saskaraties diskusijās par nolīgumu, un mēs cenšamies sniegt elementus analīzei. Un tā tad šī informācija tiek sniegta parlamentam, kas vienmēr ir centies risināt problēmas, nevis tās noslēpt, mm, nevis praktizēt tādu uh, strausa politiku un neraugoties uz problēmām atklāti. Nu, lūk, tad, nu, sniegšu jums šo informāciju. Kad mēs iztaujājām cilvēkus par nolīgumu Mēs šos cilvēkus varējām iedalīt trīs kategorijās. Tie, kas nebija pret, tie, kas bija drīzāk par, un tie, kas bija absolūti par vērienīgu nolīgumu. Bet attiecībā uz trešo kategoriju mēs viņiem jautājām, vai jūs būtu mm, par to, ka kaut kas tiktu mainīts sistēmai kas tiek piemērota Meksikai, un atbilde bija nepavisam nē. Un tad te rodas jautājums, kā vērienīgs, ambiciozs nolīgums var tāds būt bez izmaiņām. Man ir liels prieks par padomi un Gatus Pardesko pieeju, bet es nedomāju, ka Gata Pardo vēlas visu mainīt, lai neko nemainītu. Nezinu, vai tā ir labākā vadlīnija, kas ievērojama tirzniecības politikā. Padomājiet kādu brīdi, jo īpaši vēršos pie komitejas locekļiem, kas pameta šo telpu, vai viņi vēlas, vai jūs vēlaties jebko mainīt. Un te ir jāsniedz konkrēta atbildes šo jautājumu, jo, ja nekas nav jāmaina, tad nolīguma sekas būs neizjūtamas ne ekonomiski, ne politiski. Protams, ir iemesli, kāpēc nolīgums būtu jāmodernizē. Eiropas Savienība ir mainījusies, Meksika ir mainījusies un pasauli. Nu, līdz ar tām, bet cik tālu esam izpētījuši, tad modernizācijas process nebalstās ekonomikā, bet tīri juridiski, institucionāli, politiski iemeslu dēļ uh, kas nevienmēr skaidri parādās, un ja jums ir jautājumi par to, tad centīšos detalizētāk arī atbildēt. Runājot par juridiski politisko pieeju, ir jautājums, uz kuru parlamentam būtu jāatbild. Proti, vai Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt nafta mm, vei pielāgošanu savai ārējai ekonomiskai tiesību politikai, kā tas ir ticis darīts pēdējos gados. Un tad Eiropas eh, tiesības ārējās attiecībās ir tikušas kolonizētas ar mm, PTO vienošanos par pakalpojumiem un pēc tam mm, ar naftas palīdzību. Un mūsu ārējās mm, vienošanās arvien vairāk, vairāk izskatās pēc nafta līdzīgām vienošanām. Un varbūt ir plānots atgriezties pie nu, senā ES piesitiena mm, šajos nolīgumos, kas ir iedvesmojuši Eiropu arī vidusjūras reģionā. Jo īpaši tāpēc, ka šie mm, nolīgumi bija dinamiski bet eh, tie, kas tagad līdzinās nafta nolīgumiem, ir ļoti statiski. Un tagad ir eh, moderni teikt, ka uh, regulatīvā konverģence mm, ir mērķis, kas jāsasniedz. Es nezinu, kā nu, cilvēki pie tā nonāca, bet visi senie es um, mm, nolīgumi bija par regulatoro konverģenci. Mēs te redzam šādu gribu, jo uh, Lai nonāktu pie šīs regulatīvās konverģences, nolīgumiem jābūt dinamiskiem un ir jāizveido tāds institucionālais satvars, kas var nodrošināt šo konverģenci, bet nafta līdzīgie nolīgumi neko tādu nepiedāvā. Kādam tad ir jābūt paraugam jeb modelim? Jums ir jālēmj, vai izvēlēsieties šo mm, vecmodīgāko modeli vai ar reģionālajām pārunām un, un tam līdzīgi var arī e, jaunāku pieju. Piemēram, nolīgumi ar ASV neparedz sadaļu par darbinieku mobilitāti. Es tiesībās tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, un jaunajās tiesībās jau ir noteikumi, ļoti būtiski noteikumi, kurus varētu izcelt starptautiskās pārunās par attieksmi pret viesstrādniekiem, kas legāli strādā ES dalību valstīs. Kāpēc neiekļaut šīs lietas nolīgumā, ja jūs un Eiropas parlaments ir tiešām nobažījies, tas tā arī šķiet, par sociālajiem aspektiem, par nolīgumu sociālo dimensiju, tad nemuļķosim sevi. Uh, sociālā daba šajā nolīgumā saistās tieši ar darbinieku mobilitāti. Vēl viena lieta, kas būtu jāatrisina, ir jautājums par miksitāti. Kad es šeit strādāju, es biju šī jautājuma speciālists, bet šo jēdzienu sarunās vajadzētu precizēt ar Meksiku. Uh, ir skaidrs, ka jebkurš jauns nolīgums aptvers lielāko daļu jautājumu par ekskluzīvo ES kompetenci, bet politikas dimensijas jautājums ir par to, vai nolīgumu vajadzētu aprobežot tikai ar jautājumiem par ES ekskluzīvo kompetenci. Un Politiskais jautājums ir šāds. Ja jūs tiešām vēlaties, lai Eiropas Savienība eh, plašākā nozīmē varētu spēlēt pasaulē to pašu lomu kā ASV un Ķīna, vai Eiropas Savienība viena pati ar tikai savām ļoti ierobežojotajām kompetencijām, ekskluzīvām ārējām kompetencijām to var panākt. Nu, ļoti šaubos par to, jo ASV nedarbojas globālajā arēnā tikai ar dažām kompetencijām. ASV un Ķīna darbojas globālā mērogā ar visām savām kompetencijām, bet es ir jāizmanto visi līdzekļi, lai kopā darbotos ar dalību valstīm, un miksitāte nenozīmē zaudējumus Eiropas Savienībai. Tā nozīmē uzvaru, ka ir šī kopīgā ES dalību valstu kapacitāte, un tāda arī ES ir reāls globālais spēlētājs, ko tā arī vēlas. Un vēl ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs Meksikai un daudzām ES dalību valstīm ar šo. Uh, augstāko izglītību. Meksika ir viena no pasaules valstīm, kurai ir ļoti ambicioza programma, kas veltīta starptautiskai augstākai izglītībai un starptautiskām um, stipendijām. Kāpēc neiekļaut nolīguma augstākās izglītības aspektu un Eiropas uh, Savienību ar visām dalībvalstīm padarīt par tikpat pievilcīgu reģionu kā ASV, Meksikas studentiem. Te ir jāsniedz konkrēta atbilde, jo acīm redzamākā atbilde ir, ka tas nāktu par labu gan Meksikai, gan arī Eiropas Savienībai, jo neviena dalībvalsts viena pati nevar sacensties ar ASV, piesaistot Meksikas studentus. Viena no politikas lietām, kas ir jāanalizē šī nolīguma kontekstā, ir ārvalstu investīciju jaunā sistēmas jeb režīmas. Piemēram, nolīguma ar Kanādu. Nolīgumā ir paredzēts, ka tiek runāts par civilo aviāciju un aviāciju audiovizuālo jomu, protams, jo es noteikumi šajās jomās neparedz mm, nacionālu pieju ar zemju uzņēmumiem, kas ir, kas strādā dalību valstīs. Bet uh, pašreiz divpusējo nolīgumu piemērošanā starp dalībvalstīm šādi, no, šādi sektori netiek izslēgti. Kas notiks ar tiem sektoriem, kas šobrīd ir divpusējo um, nolīgumu starp dalību valstīs noteikumiem, bet kas ir pret pastāvošajiem ES noteikumiem? Tas ir krietni vien svarīgāk nekā jautājums par procedūrām un jautājumu par arbitrāžas uh, tiesām un konfliktu risināšanu. Kāpēc gan Meksika uh, būtu zaudētāji pozīcijās? Uh, saistībām ar tiesībām, kas jau tagad ir divpusējos nolīgumos ar dalību valstīs. Un e, visbeidzot, vēl viens politiskais jautājums par e, pārunu dinamiku. Te ir risks, un tas ir ļoti svarīgs politisks risks, ka Eiropas Savienība būtu aizsardzības pozīcijās, jo Meksika nu pat ir noslēgusi pārunas nu, par ļoti ambiciozu, tiešām ambiciozu mm, tirzniecības ekonomikas nolīgumu Trans-Pacific Partnership. Un vai Eiropas Savienība un dalība valstis ir gatavas ņemt vērā šī nolīguma uh, ambiciozo mērogu, jo teksts ir pieejams, varat ar to iepazīties, un te nu jums varētu rasties šaubas, bet visticamāk tas arī būs mm, no nu, Meksikas skatpunkta izaizpunkts. Un ja Meksika ieradīsies uz pārunām, eh, ņemot par izējas punktu šo klusā okeāna nolīgumu, tad uh, varētu rasties tāda situācija, kurā Eiropas Savienība ir nevis ofensīvās pozīcijās, bet aizsardzības pozīcijās, jo Meksika būs ambiciozāka nekā Eiropas Savienība attiecībā uz nolīguma aptvērumu un mērķi. Tas arī viss no manas puses priekšsēdētājiem. Lielas paldies! Lielas paldies par to, ka uzdevāt dažus eh, ļoti grūtus jautājumus. Un tagad došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, Deivid. Vispirms liels paldies ekspertam, kuru uzklausījām ar ļoti interesantu prezentāciju. Paldies abiem ekspertiem par tik kvalitatīvu ziņojumu. Es ēnu referenta vārdā varu teikt, ka viņš diemžēl šobrīd ir Kanādā ar Rumānijas premjeru runā par vīzu jautājumiem un nevar šodien būt zālē. Viņš uzskata, ka pētījums parādās īstajā brīdī, tā kā pārunas tieši ir sākušās un pirmais, jeb zīro rauns sākās Briselē šonedēļ un saturs ir ļoti labs, attiecas uz vairākām politiskajām lietām un apsvērumiem, kas jāņem vērā. Vairāk šo pārunu gaitā. Viena lieta gan ir jāatzīmē, es eh, šo mm, pīlā modernizāciju uzskatu par nepieciešamību, nevis mm, kaut ko citu. Un ir eh, interesants sasaist ar tirzniecības pīlāru nolīgumā, kas tagad ir un jauno. Eh, es tirzniecības mm, nolīgumiem un tāpat arī jāskatās uz citiem uh, nolīgumiem, ko Meksika ar Peru, Čīli slēdz un arī uz TTP, TTIP, un te ir jāveic uzlabojumi. Nav runa tikai par klasisko pieeju tirgumu precēm un pakalpojumiem, bet eh, par tirzniecības vienkāršošanu, MVU, geogrāfiskajām norādēm un publisko iepirkumu, un ir ļoti, ļoti svarīgi, lai attiecības starp tirzniecību, ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesībām tiek pienācīgi risinātas. Uh, Un globālajā nolīgumā tas tā nav. Nav pat uh, sadaļas, kurā, kas veltīta ilgspējīgai attīstībai. Un, un te ir ļoti laba iespēja pārvērst šo nolīgumu par modernu ar mm, jaunāku redzējumu, piemēram, par ilgspējīgu attīst, attīstību un korupciju. Un šis augstais ambīciju līmenis ir ar strateģisku nozīmību, jo abām pusēm ļauj atzīt politisko un ekonomisko partnerību, un Meksika ir strateģisks partneris ES savā reģionā. Tas ir no Sona Moizera puses mūsu pārstāvis atbildīgais šajā jomā. Un, Good luck, Pablo. Muchas. Eh... Marlo, liels paldies priekšsēdētāju. Es domāju, ka šis eh, ziņojums ir īstajā brīdī. Es domāju, ka tas palīdzēs mūsu pārunām starp eh, Meksiku un ES un būtu svarīgi tā, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks. Es domāju, ka patiešām ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt globālā nolīguma ES Meksika aspektus. Es eh, atbalstu šo nolīgumu, jo tad, kad tirzniecības eh, sādaļa tika diskutēta, pasaules konteksts bija atšķirīgs. Un mm, tagad ir eh, tomēr mainījusies situācija, un tāpēc arī ir tik svarīgi modernizēt šo nolīgumu. Es atbalstu pilnībā šo modernizēšanu, un es uzskatu, ka Bez šaubām, ja nonāksim pie līdzsvarota nolīguma, tad tas nāks par labu abām pusēm, gan Eiropas Savienībai, gan Meksikai. Un es domāju, ka tas ir labs brīdis, kas jāizmanto, kas sniegs priekšrocības gan meksikāņiem, gan Eiropas Savienības pilsoņiem. Skakela. Thanks a lot for the presentation. Uh, Paldies Man būtu jautājums par komisijai. Pārdevums jautājumi. Komisijai kāds no komisijas? Jā, labi. Es tikai skatījos, vai vispār kāds ir ieradis. Tad mēs uzklausījām prezentāciju, bet arī skatot šo pētījumu, kur tiek teikts, jā, ka daudz Meksikā vispār pat nav lietas kursā par šo visu. Uh, un nav tik labvēlīgi pret šo, un tie, kur ir, ir pār viņu, atkal neko nevēlas mainīt. Vai jūs domājat par to, bet kuram tad vispār nāca klajā, kuram tad vispār nāca prātā šī ideja par modernizāciju, ja neviens to īsti negrib? Un tas arī nozīmē mums vairāk darbu, ņemot vērā jau visus šos nolīgumus, kas ir jāatjaunina. Vienkārši jautājums, kam bija šī ideja? Tālāk. Komisijas mērķis, cik es saprotu, kā tas ir pateikts, šeit um, samazināt nabadzības līmeni un arī nevienlīdzību. Taču kopš globālās vienošanās uh, Šie rādītāji ir eh, palielinājušies gan Meksikā, gan es. Gribētu redzēt, kādēļ jūs raugāties tik optimistiski, kādēļ jūs domājat, ka šoreiz situācija mainīsies un nabadzība, nevienlīdzība mazināsies. Tad jautājums jums un arī pētījuma autoriem par organizēto noziedzību. Nu, kas ir tāds nedaudz aktuāls jautājums Meksikā, tas novad arī pie naudas atmazgāšanas. Uh, Esam arī redzējuši šajos nolīgumos uh, dažādus elementus. Negribētu, lai te būtu kāda saikne ar kriminālu um, aktivitātēm, un tas rada milzīgas problēmas Meksikā, un tas rada lielas ciešanas Meksikā. Bet ko komisija gatavs darīt, un jūsuprāt arī, kas būtu jādara, lai novērstu to, ka mēs ar brīviem tiesniecības nolīgumiem atbalstām uh, kaut kādā veidā kriminālo noziedzību, un kā varētu arī pielikt punktu tam, kā nelegāla nauda uh, plūst uz Eiropas Savienību. Vajadzētu atbalstīt šādas nelegālas finanšu plūsmas. šo kopīgo notei eh, padomu, kas mums ir atbilstīgi esošajam nolīgumam ar Meksiku, vai komisija nosūtīs parlamentam arī kādu ziņojumus par šīs padomas darbību? Es vispār nezinu, vai jau esam ko tādu saņēmuši, vismaz es noteikti nē. Tālāk. Vairāk kārt arī pētījumā jūs teicāt, ka būtu labi paredzēt obligātus elementus arī par pasākumiem, kas nav tieši ekonomiska rakstura. Vai jūs varētu pateikt, kāds tad būtu prioritātes, lai varētu um, varbūt uh, šos neekonomiskos pasākumus padarīt saistošus? Kas būtu prioritārs? šajā sakarā. Paldies! Helmut Šalts. Helmut Šalts, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uzdot jautājumus par pētījumu prezentāciju. Man būtu arī jautājumi par turpmākām procedūrām, par šo brīvās tirzniecības pīlāru vispārējā nolīgumā, par šī nolīguma satver kā tādu. Pirmkārt, Mums bija ļoti pozitīvi un korekti arī dzirdēt no pētījuma autoriem, ka sniedza tādu vispārīgu kontekstu, kurā tad arī mums būtu un jā, būtu jātīsta brīvās tirzniecības attiecības ar Meksiku, kādā veidā varētu šie nolīgumi tikt modernizēti piemēram, runājot par naftu, par TPP, par uh, dažādām saistībām, kādas mums ir tieši tādā vispārīgā starptautiskās sadarbības kontekstā, gan ar Meksiku, gan ar citām valstīm. Bet, nu, kā man te pietrūks nedaudz, tas būtu tāda padziļinātāka analīze, kādi tad ir priekšnoteikumi, lai vispār varētu modernizēt uh, šo tirsniecības pīlāru. Jūs teicāt, ka ir ļoti daudz jautājumu par to, vai vispār viņi vēlas modernizēt šo pīlāru, bet tas, nu, nav tikai jautājums par vēlmi, bet jautājums ir par to, kādā situācijā ir pašlaik Meksikas ekonomika, vai tur var kaut ko modernizēt, kā tas var uh, atstāt ietekmi uz attiecībām ar ES. Un otrs jautājums. Mēs zinām sarežģītās iekšējās attīstības procesus Meksikā. Arī Kellers kundz minēja nabadzību, nevienlīdzību. Zinām, ka noziedzības rādītāji ir dramatiski šajā valstī un nav nekāda zīme, kā sabiedrības pārēto tiek galā, ko cīs nozīmē ekonomiskiem Meksikas partneriem. Un vai mēs varam vispār nošķirt sadarb, šo komerci sadarbību no, kā, no attīstības pašā valstī? Trešais jautājums. Naudas atmazgāšana. To jau arī minēja kolēģi. Bet man tiešām ir jautājums, runājot tieši par finansiālo dimensiju. Ko tas īsti nozīmē Eiropas e finanšu un ekonomikas spējai tikt galā ar nelegālo naudas plūsmu? Nu, naudas atmaskāšana varbūt tikai viens aspekts. Tas noteikti ir jāizdiskutē vēl detalizētāk arī. Uh, Dēvids Mārtiņš minēja mm, arī citus aspektus, tad kā mēs varam arī strādāt pie sociāliem vides aspektiem šajā sadaļā, kur arī ir jāiekļauj saistošas apņemšanās saistības, lai vispār ieviestu izmaiņas. Uh, sošajā situācijā, un es nedomāju, ka komisijas, eh, ka Meksikas valdība ir gatava noslēgt šādu saistošu nolīgumu. Arī mēs diskutējam vēl par šo Eiropas Savienībā, šīm saistošiem aspektiem tirzniecības eh, nolīgumos. Eh, mēs arī runājām jau komitejā par uh, naftas stratēģiju, arī par vīdes un sociāliem un arī vīdes aspektiem tirzniecības politikā. Un tas, jā, nozīmē, ka mēs pozicionējamies, ka tas viss būtu jāiekļauj arī glob FTA e globālajā nolīgumā, un arī vakardien dzirdējām, ka varētu būt arī jautājums par uh, to, nu, kāds varētu būt uh, mandāts uh, šādām diskusijām, ka tas jau varētu tikt saņemts uh, šī gada rudenī, un tad kāds tad mums būtu kalendārs, jo tad parlamentam ir jānāk lajā ar savu nostāju, pirms vispār mandāts tiek piešķirts. Uh, Tad vai parlamentam vispār būs iespēja arī noformulēt savu nostāju par mandātu? Mandātam ir jābūt arī publiskam. Jau no paša sākuma jāpasaka skaidri, kā mums ir nepieciešama caurskatām procedūra. Tad, nu jā, man prieks, ka ir, mums ir viedokļa apmaiņa par visiem šiem jautājumiem, taču vēl ir daudz eh, mājas darba paveicami. Paldies! Ko komisija par šo domā? Liels paldies! Liels paldies par uh, vairākiem interesantiem jautājumiem. Sniegšu dažas atbildes. Un arī norādīšu, cik tā procesā esam tikuši. Pirmā lieta. Mēs uzsākam šīs sarunas ar mērķi būt pēc iespējas caurskatāmākiem visā šajā procesā, attiecībā arī tieši uz Eiropas parlamentu, lai viss process būtu pilnībā pārskatāms un redzams, tad arī tiešām būtu ļoti labi, ka padomas piešķirtais mandāts komisijai arī tiktu um, publicēts, bet nu šo lēmumu, kā jūs zināt, pieņem padome. Lai nu kā mēs pilnībā šeit varam piekrist jūsu skatījumam. Tālāk. Jūs runājat par tirzniecības nolīgumu. Jā, tas tiesa, ka ir tirzniecības uh, komponents šajā nolīgumā, bet tas ir daudz plašāks nolīgums. Tas nav tikai tirzniecības nolīgums. Mēs modernizējam uh, pilnīgi visu strateģisko partnerību, kāda mums ir ar Meksiku. Tas nozīmē to, ka mēs noteikti risināsim tirzniecības un investīcijas jautājumus. Tas ir pakotnes svarīgs aspekts. Uh, dimensiju, bet mēs arī runāsim par dažādiem politiskiem um, elementiem, par visa veida iespējamo sadarbību. Noteikti arī tādējādi mēs runāsim par uh, izglītības jautājumus, ko minēja arī Torenta kungs. Un to darīsim, strādājot tieši pie politiskās sadarbības daļas. Kādēļ mēs šādi rīkojamies? Kādēļ mēs vispār kaut ko tādu darām? Tādēļ, ka ir bijis ļoti spēc, spēcīgs politiskais atbalsts augstā līmenī. Augstā līmenī panākt šī vienošanās 13. gadā. Tas viss arī ratificēts pagājušajā gadā. Jā, samitā, kur tikās ES un Meksikas pārstāvi, abas puses pauda vēlmi turpināt šo procesu. Mēs vienkārši atbildam uz politisko līmeni, kas ir pieņemts visaugstākajā līmenī. Tad jo, arī pilsoniskā sabiedrība ir visai ieinteresēta. Šo sarunu uzsākšanas kontekstā par tirzniecības jautājumiem Mēs arī saņēmām labas atbildes no ekonomiskām, gan uzņēmumiem, ekonomiskiem tirgus dalībniekiem, bet arī no NVO. Arī viņi sniedz savas idejas, kas mums daudz palīdzēja izvērtējumā, pētījumos par to, kā tam visam varētu būt ietekme. Nu, tas iekļaujas arī nākamajās soļos, nākamajās posmos. Uh, ilgtspējīgā ietekmes novērtējuma izstrāde. Mēs ceram to visu darīt kaut kad nākamā gada sākumā. Tad arī skatīsim vēl dažus citus jautājumus, ko jūs arī pareizi minējāt. Ietekmes cilvēktiesībām, kāda būs ietekme uz darba tiesībām uz vīdi. Tālāk. Naudas atmazgāšanu. Ja ir bažas par šo. Mēs arī piekrītam bažām par to, tad kā arī jau Mēs varam risināt labas pārvaldības jautājumus, korupciju. Tirzniecības politikai ir jāsniedz te savus devums. Šajā specifiskajā jomā ir skaidri arī pateikts, ka mēs arī veicināsim šo caurskatāmību. Kā mēs to darīsim? Kā mēs to kombinēsim ar to, ka runājam par labāko pieeju visās jomās? Kā mēs to varam kombinēt ar to, ka pret korupciju, naudas atmazgāšanu, kā šie jautājumi tiek risināti ANO, arī konvencijas pret korupciju kontekstā, vai arī OECD jomā. Mēs nevēlamies uh, visu dublēt. Lai šie asociācijas nolīgumi, citi nolīgumi nebūtu izolēti, bet uh, lai arī netiktu dublēšanās. Ir pirmās diskusijas ar Meksiku. Pirmdien, otrdien. Tas ir tāds pirmais rauns. Un tad arī pirmo reizi, jā, mēs dzirdējām par DP. Un visbeidzot, tas tiesa, jā, ka neesam neko daudz dzirdējuši par kopīgajiem padomēm un komitejām ar Meksiku. Šīs padomas vēl nav, mēs vienkārši koncentrējamies uz to, kā modernizēt attiecības. Thanks a lot. And now we'll give back the floor to the author of the study for five minutes. <laughs> Piecas minūtes pētnieka autoram. Ar to pietiks. Ja es te pārstāvētu komisiju, tad es vispār nevarētu sniegt labākas atbildes kā tās, ko mēs tikko dzirdējām. Viņš share a lot of what he says. Es piekrītu ļoti daudz kam, ko viņš teica. Viņš bija ļoti caurskatāms un arī godīgs. Ir taču pieņemts politiskais lēmums, uzsveru politiskais lēmums, un vai mums tas patīk vai ne, bet tas tā ir. Ja ir pieņemts politiskais lēmums uzsākt šo modernizāciju, Ko, Eiropas komisijas sarunu vedējiem maksā naudu, lai viņi vestu pēc iespējas labākas sarunas. Un tad jūs redzēt, redzēsiet, kā to teica arī Jorgensen kungs, ka jaunajam nolīgumam ir jābūt ļoti plašam. Tur būs ļoti daudz uh, šo aktuālo elementu. Tas ir skaidrs. Gribu precizēt sekojošo. Lūdzu! Ņemot vērā mūsu pētījumu, tāds ir mūsu viedoklis. Tie, kuriem nav gatavi jaunam nolīgumam, tā nav Meksika, bet Eiropas Savienība. E, Meksika var ierasties šajā zālē ar Trans-Pacific Partnership un varētu parakstīt šo Transatlantic Partnership varu garantēt to, ka Eiropas Savienība to nevarētu parakstīt. Tad tie, ja te kādam ir problēma, tā nav nekāda Meksika, bet mēs. Tas ir jāsaprot visiem. Otrs jautājums. Es nesaprotu, kādēļ jautājumi, kurus var atrisināt iekšēji Eiropas Savienībā, uh, Kādēļ šie jautājumi ir jāeksportē uz sarunām ar eh, Meksiku? Ja jūs vēlaties. Um, grozīt likumdošanu par naudas atmazgāšanu, organizētu noziedzību. Nu, lūdzu, strādājiet pie šiem aspektiem. Jums te nav nepieciešams nolīgums ar Meksiku, lai mainītu likumdošanu. Problēma. Un tas ir arī pētījumā. Problēma ir tāda, ka neviens nevēlas Eiropā mainīt likumdošanu. Ja neviens nevēlas mainīt šo likumdošanu Eiropā, kā jūs prasīsiet Meksikai mainīt viņu likumdošanu? Kā to var izdarīt? Divas minūtes. Karlus Izlim ir viens bagāts uh, kapitālists Meksikā. Viņš kontrolē vienu no lielākajām pakalpojumu kompānijām Spānijā FCC. Atbilstīgi divpusējiem investīcijas nolīgumam starp Spāniju un Meksiku, FCC, kon, ko kontrolē šis Karlus Slim, var nopirkt uh, Vuelingu, Spānijas aviācijas kompāniju, bet atbilstīgi Eiropas Savienības uh, regulējumā par licencēm viņš to nevar izdarīt. Ja FCC nopirks Vuelingu, tad Vuelings zaudēs licenci. Tādēļ, ka Vuelings tad būtu Meksikas kontrolē un tie noteikumi, ko esat apstiprinājuši jūs un padome. Uh, Jautājums ir sekojoši. Kādēļ Meksikai sarunās ar Eiropas Savienību um, jāatskās no savām tiesībām? Nu, šādi ir tie jautājumi, kuri nav tikai tukši vārdi par uh, nolīguma modernizāciju, par ambiciozitāti, par strateģisko partnerību. Tie ir jautājumi, kas tiek diskutēti sarunās. Te komisijai būs ļoti liels problēmas atbildēt. Nu, lūk, šīs ir diskusijas, kuras būtu jānotur jūsu parlamentam. Nu, šīs diskusijas un arī dažas citas, kas arī ir mūsu pētījumā. Liels paldies! Jā, nu es domāju, ka jā, turpināsim šo pārdomu procesu. Pētījums ļoti noderīgs. Paldies arī mūsu Meksikas draugiem, paldies Meksikas vēstniekam par klātbūtni citi jautājumi. Darba kārtībā grib tikai atgādināt, ka nākamnedēļ 21. jūnijā noturēsim diskusijas par atšķirību starp Eiropas Savienību, EFTA, tirzniecības nolīgumiem. Tas arī būtu ļoti interesanti, ņemot vērā Brītu referenduma rezultātus 23. jūnijā. Tātad par tirzniecības nolīgumiem ar brītiem. 10.30 A3G2. Nākamā sanāksme 30. jūnijā. Tas arī viss. Paldies! Vislabu!